Pēģi Eiropai došu vārdu referentei uz četrām minūtēm, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs Konce. Vēlos uh, pateikt paldies komisijai par priekšlikumu jaunai kosmosa stratēģijai un ēnu referentiem par tiešām brīnišķīgi, brīnišķīgo sadarbību. Šai svarīgai jautājumam, kas šogad ļoti svarīgs, kosmosa. Uh, attīstības, strateģiskā attīstība, tā, tā, tas ļoti liels potenciāls, jo kosmos nav nekur ļoti tālu, bet uh, atstāja ietekmi uz mūsu ikdienas dzīvi. Aktuāls piemērs, uh, varbūt ne visi to vēl zina, bet Kopernikus dati uh, pašlaik uh, lielās vētras uh, katastrofā tika izmantoti, lai Floridā un Karību salās tika izmantoti Ir arī vēl citi piemērošanas jomas eh, - klimata pārmaiņu novēršana, CO2 emisiju novērošana, metāna emisijas novērošana, eh, zvejniecība, piemēram, arī tilts starp Dāniju un Zviedriju arī tika sāc izmantot datus, ko izmantoja Eiropas satelīti, lai abi tilta gali patiešām varētu tikt eh, sabūvēt kopā. Modēlās transporta sistēmas, navigācijas sistēmas, uh, no kā esam atkarīgi pagaidām no ASV, bet arī savstarpējā sasaiste un uh, arī efektīvs internets, arī migrācijas krīzes risināšana. To visu var labāk pārvaldīt vai vispār realizēt tikai izmantojot uh, datus no kosmosa. Tādēļ ir vajadzīga gudra stratēģija, kurās jomās, kur un kā ir jāinvestē. Uh, Komisijas priekšlikums ir gatavs, mums ir mūsu ziņojums, esam par to diskutējuši parlamentā, esam precizējuši savus priekšlikumus un tos paplašinājuši. Mums Eiropas Savienībā ir vajadzīgas plašs pielietojums datiem, kas ir eh, iegūti no kosmosa. Mums arī jāaicina gan sabiedrībā, gan arī ekonomikā izmantot šos datus, ir jāuzlabo saziņa, ir eh, jāuzlabo arī izglītība, lai daudzi. Uh, saprastu, kādas eh, vēl nebijušas iz, eh, iespējas sniedz eh, Eiropas Savienības kosmosa projekti. Jo pašreiz esošie projekti ir jāturpina, tie ir jāpaplašina. Mums ir jābūt iespēja, ko sniedz Galileo, Egnos un Kopernikus jāizmanto labāk. Ne tikai sabiedrības jomās, bet arī ekonomikā. Transporta pārvaldība, uh, Eh, aviācija pa ceļiem, pa ūdeņiem. Tur ļoti labi ir izmantot datus eh, no kosmosa jomas, bet tāpat arī var arī uzņēmums, jaunos uzņēmums attīstīt, tas, tas var palīdzēt arī mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Tas ļoti plašs lauks, kā var izmantot ekonomiski šos datus. MVU ir eh, jāgūst atbalsts, ja nepieciešams mums ir jāveido arī likumdošana. Tāpat arī pašvaldības var izmantot šos datus uh, var izmantot Eiropas Savienības eh, kosmosa stratēģiju, piemēram, attīstot pilsētas, eh, plānojot tra transportu, aizsargājoties no katastrofām. Mums ir eh, arī struktūra fondi, ir labāk jāizmanto šā ziņā. Šie uzdevumi no vienas puses ir nodrošina to, ka mūsu kosmosa stratēģija, lai tā būtu globāli konkurētspējīga, lai būtu godīga, apstākļi tirgotas attiecas arī uz finanšu aprīkojumu programmām. Nākotnē mums ir vajadzīgs Eiropas budžets kosmosa politikai. Tas nedrīkst tikt samazināts tieši otrādi. Satelītiem ir tikai ierobežots mūžs. Un tādēļ arī, piemēram, ASV valsts investīcijas šajā jomā ir daudz lielākas. Ir svarīga efektīva pragmatiska sadarbība starp Eiropas sadarbību ESA un dalību valstīm, lai efektīvi izmantotu Eiropas programmas, piemēram, pētniecības programmu apvārsnis. Kosmosa programmas ir civilas programmas, bet, protams, var tās veidot labas sinerģijas ar eh, Eiropas rīcības eh, plānu aizsardzībai un cīņā pret terorismu. Drošība, protams, arī ir svarīga tām sistēmām, kas atrodas kosmosā. Arvien vairāk eh, lieli un mazi satelīti tur ir iesaistīti, un kiber uzbrukumi var izraisīt lielu kaitējumu. Mums ir jākļūst vēl aktīvākiem, lai mierīgi izmantotu kosmosu. Mums vajadzīga spēcīga Eiropas Savienība un uh, labs uh, starptautisks tīkls sadarbības starp komisiju, padomi un Eiropas ārējās darbības dienestu un es arī ļoti svarīgi. Parlaments to visu atbalstīs, vērtēs un aicina komisiju sastādīt eh, konkrētu rīcības plānu atsevišķām programmas daļām. Tāpat ir arī svarīgi attīstīt labu komunikācijas stratēģiju. Paldies! Merci! Mēs paldies! Sākam brīvā mikrofonu procedūru un pirmais runātājs Polčaka kungs. Děkuji, paní předsedající. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es atbalstu komisijas priekšlikumu Ļoti labi, ka mēs tagad runājam par kosmosa stratēģiju un kosmosa attīstību, un mums ir arī aģentūra, kas ir atbildīga par uh, stratēģijas uzraudzību. Tehnoloģijas, ko mēs izmantojam, ir ļoti efektīvas, jo mēs redzam arī startautisko konkurenci, un ir skaidrs, ka mēs ikdienā izmantojam tehnoloģijas, kas ir pieminētas. Jautājums par startupiem, par jauniem uzņēmumiem ja mēs runājam sevišķi par MVU un par tiesībām MVU izmantot šīs tehnoloģijas, šis jautājums ir ļoti būtisks. Ir ļoti pozitīvi, ka mūsu referente ir runājusi par reģionu tiesībām attiecībā uz attīstības plānošanu un izmantošanas tiesībām. Manuprāt, vairāki priekšlikumi ir patiesi novatoriski un paldies referentei. Paldies, Lūdzu, Kaputo kungs! Paldies, priekšsēdētā kungs. Rīt ir paredzēts šo, jaut, šo dokumentu apstiprināts un ir ļoti svarīgi, lai sabiedrība kopumā zinātu, kāda ir attīstība. Ir skaidrs, ka kosmos Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir svarīgs, jo tā ir iespēja investēt, tā ir iespēja izmantot resursus. Un, protams, šie resursi ietekmē ļoti plašu sektora loku, gan veselība, digitālais tirgus, komunikācijas, telekomunikācija tirgus arī. Un mums ir dažādi veidi izaicinājumi, sevišķi ņemot vērā to, ka mums ir jādarbojas daudz gadu finanšu schēmas ietvaros, nākamās schēmas ietvaros ir jānodrošina kontinuitāte, ja mēs runājam par Galileo un Kapernikus programmām, ir ļoti svarīgi, lai tiktu izveidots un uzturēts pozitīvs investīcija klimats. Ja mēs runājam par kosmosa infrastruktūras ievainojamību un potenciāliem uzbrukumiem, tas nozīmē, ka mums ir um, jāturpina attīstīt tehnoloģijas. Tagad lūdzu Marijas kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kosmos nav vienkārši tirgus privātām investīcijām tas ir kas plašāks. Tāpēc arī lēmumi par kosmosu ietekmē valstu drošību, bet šeit ir arī ilgtermiņa ietekme uz vidi. Tāpēc mēs nedrīkstam uz kosmosu raudzīties kā uz tirgu. Kosmosa tehnoloģijas palielināja vērtību vairākam tehnoloģijām, piemēram, telekomunikācijas un transports, tāpēc ir nepieciešams uz tirgu uh, uz uh, kosmosu raudzīties savādāk, neiekļaut to tikai vispārējā programmā. Tātad, ja ir kosmosa stratēģija, tad ir nepieciešams ieguldīt arī pētniecībā. Eiropas Savienībai kosmosa jomā ir nepieciešams sadarboties ne tikai ar ASV ja un Japānu, bet ar citām varām, piemēram, Indija, Ķīna un Krievija. Jo tad mēs panāksim pat vēl labākus rezultātus kosmosa tehnoloģiju jomā. Un tam visam ir jābūt, protams, mūsu iedzīvotāju interesēs. Paldies! Lūdzu, nākamais runātais. Paldies, priekšsēdētājs kundze. 1967. gadā Eiropas Savienība ir, ir pieņēmusi starptautisko līgumu par kosmosu. Tehnoloģija pa šiem laikiem ir attīstījusies, un viss, kas šajā ziņojumā atbalsta tādas programmas kā Galileo un Kopernikus. Un es, protams, arī esmu par to, lai tiktu asignēti resursi šiem pasākumiem un stratēģijām, jo arī satelīta uzraudzība nodrošina mums labāku tagadne. Taču vēlos brīdināt par, er, par ASV federālo rīcību, jo tā ir teikusi, ka, ka attiecībā uz uh, mēnesi uh, teritoriju ir paredzēta, ka privāts personas un uzņēmumi varēs iegūt uh, mēnesi daļas, un tāpēc ir nepieciešams saprast, kā mēs aizgāsim Eiropas Savienības intereses. Paldies! Lūdzu, epidējas kundzes. Paldies, priekšsēdētājs Konza. Kosmos vairs nav neizzināta telpa, kas veicinātu bailes. Nē, jau ir daudz pētījumu, mēs arī izmantojam kosmosa resursus, lai varētu uh, nodrošināt labāku dzīvi tehnoloģiskie sasniegumi, informācija, tā ir ikdiena. Satelīti ir palaisti un tie tiek izmantoti, un tāpēc arī, ja kosmos tiek izmantots attiecīgi un pareizi, tad rodas arī jaunas darba vietas. Ir ļoti svarīgi saprast, kāda ir politika kosmosa jomā. Tāpēc ir jābūt rūpīgai stratēģijai attiecībā uz to, kā mēs izmantosim kosmosa resursus sadarbībā ar citām valstīm, jo ir iespēja attīstīt tehnoloģijas un mūsu stratēģiju izmantot ar vislielāku atdevi. Ir ļoti svarīgi nodrošināt uh, saikni un labu saikni starp to, kā mēs izmantojam kosmosu un ko mēs gūstam. Beidzies, beigusies brīvā mikrofona procedūra un tālāk došu vārdu Kaņētas kungam. Priekšādātāji, paldies. Godātie deputāti. Pirmām kārtām paldies eh, Krēls kundze par sagatavoto ziņojumu. Pagājušā gada oktobrī komisija pieņem kosmosa stratēģiju Eiropai, un tā, tā bija pirmā visaptverošā stratēģija šīm sektoram, kas tika pieņemta Eiropas Savienības mērogā. Līdz ar to nosūtījām skaidru signālu par to, ka kosmos uzskatāms par prioritāti komisijai un stratēģijā izstrādājam visu šo kopējo vīziju par to, kā Eiropai kļūt par vadošo kosmosa jomā. Uh, esam izvēlējušies atbilstīgu ambīciju līmeni un ejam dažviet pat ļoti tālu. Pilnībā jūsu ziņojumā apliecināt arī komisijas vīziju, un jūs nākat klājā ar vairākiem ļoti konstruktīviem priekšlikumiem par to, kā prioritātes šai stratēģijai īstenot, maksimizējot tās priekšrocības, ko var iegūt sabiedrību un tautsēmniecību vienotais tirgus tieši no kosmosa jomas apgūšanas, veidojot tādu kosmosa sektoru, kas ir konkurētspējīgs un ilgtspējīgs. Šīs stratēģijas īstenošana jau ir uzsākusies un jau dod rezultātus. Visas mūsu kosmosa programmas eh, darbojas, ir operatīvas. Kopernikus programmas ietveros ir uzstādīti satelīti, tie tiek izmantoti daudz viet jau eh, datu iegūšanai, to starp eh, Itālijā, vai, piemēram, piemēram tiek, izman, tiek izmantots arī eh, vētras Hārvijas seku likvidēšanā. Un, protams, svarīgākais ir tas, kā šie dati tālāk tiek izmantota tirgu, tiek izveidota dažādi ar Galileo savietojami produkti, kas tiek laisti tirgu. Egnos arī labi parādīs savu lietdarību. Šobrīd jau 400 22 lid, lidostu gadījumā tiek izmantoti dati, kas tieši no, na, tiek iegūt no šīs sistēmas. Eiropas kosmosa aģentūra izsako virkni jautājumu. 2016. Gadā, 16. gada jūlijā tiek iekļaut arī dažāda veida debes telpas novērošana un attiecīgie dati. Tas ir labs sākums, bet, protams, nedrīkstam šeit apstāties šogad un turpmākajos divos gados jārīkojas. Mums ir jāizteno tālāki pasākumi, kas minēti kosmosa stratēģijā, un vēlamies izmantot līdzīgi iekļaujošu procesu, tā kā to darījām gatavojoties stratēģijai. Mūsu prioritātes ir skaidrs. Pirmām kārtām tirgu, tirgus pasākumi dažāda veida aplikācijām, kas saistīta ar Kopernikus un Galileo programmām. Otrām kārtām jāviecina eh, sākumu uzņēmumu attiecībā uz kosmosa jomu, piedāvājot Eiropas investīciju bankas finansējumu. Komisija ir gatava pētīt dažādu veidu iespējas, kā palielināt pētniecības izdevumus un eh, investīcijas veidojot, piemēram, valsts un privātās partnerības. Trešām kārtām mums nepieciešams tālāk izstrādāt un attīstīt Galileo un Kompernikus. To darām, eh, pamatoties uz jau paveikto. Ceturām kārtām jāveido sinerģijas starp dažādiem sektoriem un drošības sektoru. Nu, piemēram, jāveido saikni arī ar Eiropas aizsardzības fondu. Darbs pie Opsatcom iniciatīvas ir jāturpina. Un tieši šeit ņemsim vērā aizsardzības dimensiju. Piektām kārtām autonoma piekļuva kosmose, kosmosam jānodrošina, veicinam, šo, veicam šobrīd tirgus izpēti. Un neaizmirstam, nedrīkstam arī aizmirst to, ka nepieciešams sadarboties ar visiem citiem uh, grupējumiem, nu, piemēram, Eiropas eh, kosmosa aģentūra un tam līdzīgi. Viss šīs prioritātes atspoguļosies arī turpmākajos likumdošanas priekšlikumos. Bet nākotne, protams, būs atkarīga arī no budžeta, ir vajadzīgs atbilstīgs finansējums šāda veida projektiem, lai atspoguļotu nepieciešamību sasniegt šos izaicinājumus. Kā ziņojumā pareizi nodar, norādīts, dažādi veidi kosmosa aplikācijas var tikt uzņēmos izmantotas, eh, un tas ir jāveicina, jo tās, tie nav izdevumi, tās ir investīcijas ir nepieciešams, lai Eiropa varētu virzieties uz priekšu. Tā mēs varēsim veidot spēcīgu Eiropu, aizsargāt kosmosu, un šāda veida darbībā neviens atsevišķs spēlētājs neko iegūt nevar. Mums jāstrādā visiem kopā. Paldies! Priekšādā tā. Paldies!